Paldies, nākošais runātājs. Pirms es dodu vārdu nākošajiem, es vēlos sveikt aršibīskapu Jorge Ortika, kurš mūs apmeklē no Portugāles sinodes. Esiet sveicināts mūsu vidū. Monsignor. Dātuma tas ir Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai izteikt savu līdzjūtību Portugāles, ir ja tīpaši Madeiras tautai, kuru skāra pēdējo dienu nelaimes. Lai mūsu lūkšanas ir kopā ar viņiem.